prezidentūras pārstāvim. Un līdz ar to noslēdzam šīs debatas par šo punktu un gribu pateikties visiem, kas piedalījās debatēs. Gribu teikt paldies arī tulkiem, saka priekšsēdētājs. Saskaņā ar 231. panta 4. punktu reglamentā gribu atzīmēt, ka neesam saņēmuši nekāda veida korekcijas protokolam līdz pulkstens pieciem un līdz ar viss, kas ir e, ticis e, iesniegts, ir attiecīgi apsaktēts. Tad pārējiem pie nākamā darbu kārtības jautājuma. Un proti Melnkalns 2014. gada progresa ziņojums.